tuvāko gadu studija, es domāju, eh, mums eh, nodrošinās ļoti veiksmīgu sadarbību. Paldies! Balsojums notiks pēc neliela brīža, sākot no pulkstenes 12. Un tagad pēdējais mūsu darba kārtības punkts ir Karonas kunga ziņojums pār pārtikas izšķērdēšanas novērošanu. Gribu sacīt, Karonas kungs, ka vismaz manā valstī televīzijā bija sagatavots gara reportāža par pār eh, šo punktu. Un, eh, Mēs runājam šeit par tematu, kas tiek piedāvāta sabiedriskai domai, eh, kā tas būtu ļoti būtiski mūsu, mūsu debašu laikā. Un tagad es dodu vārdu referentam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Iesākumā gribētu teikt lielu paldies lauksaimniecības komitejas dalībniekiem par sadarbību, kas eh, palīdzēja mums visiem kopā sagatavot šo ziņojumu. Es domāju, ka darbs bija ļoti auglīgs, produktīvs. Pavisam īsā laika periodā mums izdevās nonākt pie lieliska dokumenta, pie teksta, kas guva lielākoties atbalstu no visa parlamenta par pārtiks izšķērdēšanas novēr novēršanu. Un jāsaka, eh, tas ir jautājums, kam iestādes pēdējā laikā nav pievērs, pievērsušas īpaši lielu uzmanību, bet tas tomēr ir svarīgs jautājums. Visi eksperti šobrīd ir viensprāts, ka viena no lielākajām problēmām ar ko sastopamies tuvā, tuvākajā laikā, ir tas, ka jāspēj atrisināt šis arvien pieaugušais pieprasījums pēc pārtiks. Un pārtiks piegādes drošība ir jautājums, kas būs ļoti problemātisks nākotnē. Tas tāpēc, ka pieprasījums pēc pārtiks pieaugs un tas pārsniegs piedāvājumu un tāpēc nepieciešams pieņemt attiecīgus mērus lietas labā tajā brīdī, kad runājam par pārtikas izšķērdēšanu. Kad runājam par pārtiku, runājam arī par tādu pārtiku, kas tiek izšķērdēta, kas ir pilnīgi laba ēdama, kvalitatīva pārtika, bet tomēr tiek izmesta. Un tas pilnīgi noteikti nav ilgspējīgi šādā veidā izturēties pret kaut ko, kas taču ir vajadzīgs visai pasaulē. Viena trešā daļa pārtikas, sarž, pār, pasaulē saržģītās pārtikas tiek izšķērdēta. Tādi ir statistikas dati. Eiropā šie līmeņi pat iet līdz 50%. Vidēji viens cilvēks gadā 105 kg pārtiks izšķēda Eiropas Savienībā. Nu, tas nav tikai ētikas rakstura jautājums, nē, te runājam arī par ekonomisku un sociālu raksturu problēmu, kam ir milzīgas sekas arī uz vidi. Šai ziņojumā vēlamies, lai vēršanās pret pārtiks izšķērdēšanu nu, kļūst par Eiropas Savienības vienu no prioritātēm, un tāpēc aicinam komisiju 27 dalību valstis mudināt pieņemt kopēju stratēģiju, kas ļautu nodrošināt būtisku uzlabojumu laikā līdz 2025. gadam, samazinot izšķērdētās pārtiks apjomus Tādējādi mums, protams, jāizmanto dažādu veidu brīvprātīgās organizācijas un asociācijas, kā arī citas iniciatīvas, kas dažādās dalībvalstīs jau ir uzsākušas projektus šajā jomā. Viņu radas gūtā pieredze ir novedusi pie tālākas attīstības, varam apmainīties ar informāciju, tiešām ir iespējams novērst ļoti daudz pārtiks šķērdēšanu eh, dažādos sektoros un šo pārtiku novērst uz to pilsoņu sektoru, kam pārtiks trūkst. Eiropā ļoti daudz cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un viņiem šī pārtika ir vajadzīga. Tieši tāpēc vēlamies, lai tiek izstrādāts attiecīgas direktīvas komisijā, Un tās varētu tad palīdzēt mainīt noteikumus, piemēram, valsts pasūtījumu jomā, pakalpojumu jomā, attiecībā uz ēdnīcām, eh, slimnīcās, skolās un tā tālāk, lai pārliecinātos, ka tik nodrošināt vienādu spēles noteikumu uzņēmumiem, kas šai sektorā strādā un kas vēlas izvēlēties tādu pieeju, kas novērš pārtiks šķērdēšanu. Eiro Eiropas institūcijām ir jāuzņemas vadošā loma. Un tāpēc mēs aicinām visus iesaistītos pārtikas ķēdē e, ieņemt pozīciju. Mēs gribam izvērst informēšanas e, kampaņu gan industrijās, gan skolās, gan universitātēs. E, vajag veicināt zinātnisku bet eh, tādu kultūru, kas balstītu uz eh, civilām vērtībām, lai mums būtu ilgspējīga attīstības modelis. Parlamentam šeit arī ir sava loma, un es ceru, ka komisija pieņems mūsu priekšlikumus un izveidos efektīvu stratēģiju. Mēs ceram, ka 2014. gads tiks pasludināts par e, gadu, kad mēs cīnāmies pret pārtiks izšķērdēšanu. Tas būtu spēcīgs signāls par mūsu apņemšanos. E, no institūciju puses. Un mēs nosūtītu šādu signālu visiem ES pilsoņiem par to, ka Eiropas Savienība var uzņemties vadošo lomu, lai būtu labāk sabalansēts eh, modelis. Paldies! Vairs eh, nav neviena runātāja sarakstā, izņemot tos deputātus, kuri ir pieteikušies uz brīvo mikrofonu. Jebkurā gadījumā mums jāpabeidz darbs pēc 15 minūtēm, lai vēl paspētu uzklausīt komisāru un lai komisāram būtu laiks e, izteikties pirms deputāti nāk uz balsošanu. Tāpēc lūdzu ievērot šo laiku un iz, esiet e, efektīvs laika izmantojis. Labijas kungs, lūdzu. Signor Presidente, onorevoli kolēģi. Priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Mēs nevaram pieļaut, ka pārtiks izšķērdēšana pieaug. Tam ir nepieciešami atbilstoši instrumenti. Mums jāparāda arī, kāda ietekme tam ir uz vidi un ekonomiku. Pārtiks izšķērdēšana pēdējo 30 gadu laikā ir pieaugusi par 50%. Šeit jārunā ne tikai par ētiskiem aspektiem, bet arī par veselības aizsardzības un citiem. 70 miljoni personu dzīvo zem nabadzības robežas, un tajā pašā vai, laikā tonām pārtiks produktu tiek izmesti atkritumos, bet tos varētu vēl um, izmantot. Un mēs vienkārši nespējam šos produktus izmantot. Tas noved pie ļoti augstiem sociālajiem un ekonomiskiem tēriņiem. Tiek paredzēts, ka uz iepakojumu būs precīzāki dati par izlietošanas termiņu, lai varētu labāk izmantot produktus, nevis tos izšķērdēt. Paldies! Paldies tagad tikau, kundze, un es gribu jūs, ar, jums arī atgādināt, ka ja jūs tagad uh, uzstājieties, tad tas nozīmē, ka iepriekš jūs nēst uzstājušies, tādēļ lūdzu. Uh, ļoti īsi uzstāties, lai visi tie, kas gribēju uh, uzrunāt um, deputātus, lai to varētu arī darīt. Cenītie deputāti, pārtiks izšķērdēšana 27 Eiropas uh, Savienības valstīs uh, tiek vērtēta kā 179 kg uz katru iedzīvotāju. Ārkārtīgi daudz cilvēku dzīvo zem uh, nabadzības robežas, un 16% no iedzīvotājiem izmanto labdarības organizāciju piedāvājumus. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu nodrošināt uh, pārtiku visiem, kas būtu veselīga un pieejama. Mums ir nepieciešams uh, lai mūsu resursi būtu efektivitāti. Komisija ir izteikusi dažādas iniciatīvas, lai samazinātu pārtiks izšķērdēšanu, un praktiski pilnībā tā novērsta. Un komisijai ir jāpievērš tāds pats uzmanības daudzums šim jautājumam, kā arī e, energoefektivitātei. Paldies! Paldies tagad kolēģis Vojcehovskis. Paldies priekšsēdētājkungs! pārtiks izšķērdēšanas jautājums ir ļoti nozīmīgs un labi, ka Eiropas parlaments ir pievērsies šī jautājuma risināšanai, jo prognozes ir dramatiskas attiecībā uz to, cik daudz pārtiks produktu būs pieejama pasaulē, ievērojot demografisko situāciju. Šī problēma daudzkārt ir arī saistīta ar to, par ko runājām burtiski pirms pāris uh, minūtēm, proti ar uh, tirdzniecību, ar uh, mazumtirdzniecību, ar pārtiks produktu mazumtirdzniecību precīzāk, un arī šeit pārtiks produkti tiek izšķērdēti, jo, piemēram, lielie veikali iepērka vairāk nekā gal galā pārdod. Pārtiks produktu izšķērdēšana ir ļoti nozīmīga, un ja mēs par šo tematu runājam, tad uh, Mums eh, jārunā gan eh, arī par lauksaimniecību vai izmantojamās zemes izšķērdēšanu. Eh, Zem tiek izmantota dažādiem citiem mērķiem, nevis tikai lauksaimniecībai. Paldies! Paldies tagad Nikolāšek kungs. Paldies! ārkārtīgi daudz pārtiks tiek izšķērdēts. 179 kg iedzīvotāji es. Un es domāju, ka tas ir tāds skaitlis, kas uh, nosaka to, ka mums vajadzētu šo jautājumu skatīt kā prioritāru Eiropas Savienībā. Pārtiks uh, produktu ražošanas uh, ķēdē šāda situācija vairs nav pieļaujama. Tā smagi skar visnabadzīgākos iedzīvotājus, bet atstāja arī smagas sekas uz vidu. Tā ietekmē gan uzņēmējus, gan arī ekonomiku kopumā ir nepieciešama uh, re, uh, organizācija ir jāuzlabo uzglabāšanas apstākļi. Daudz pārtiks produktu uh, netiek izmantot, tādēļ mums ir nepieciešama kompleksa Eiropas Savienības stratēģija. Daudz eiropiešu, kas dzīvo zem nabadzības robežas, gaida no mums ātras risinājums. Paldies! Tagad man Gines kundze. Mm, paldies, es vēlos pateikties arī ziņotāju kungam. Man šķiet, ka tā būtu lielska ideja koncentrēties uz šo jautājumu un vispār 2014. gadu veltīt šim jautājumam. Tas ir arī vēlēšana gads un eh, ļoti praktiski runāt par šo jautājumu ar mūsu pilsoņiem. Runa nav par izmesto pārtiku. Uh, Arī šeit eh, institūcijās notiek izšķērdēšana slimnīcās, publiskās vietās. Kas notiek ar eh, pārtikas ķēdi? Nu, tas, par ko diskutējām šodien, sasaucas ar agrāko diskusiju par eh, pārtikas piegādes ķēdi. Ja mazinātu izšķērdēšanu, mums būtu labāka pārtikas piegādes ķēde. Gast. Paldies, Maginis kundze. Pietrakasts kundze. Paldies. Tagad 7 miljārdi cilvēku pasaulē 2050. gadā gaidīt jau 9 miljārdi cilvēku, un um, tas rada problēmas ar pārtikas drošību. Mums jābaro visi šie cilvēki. Un uh, saražojot šo pārtiku, jādomā par to, kā mēs to darīsim. Jādomā arī par atkritumu apsaimniekošanu. Uh, Mēs runājam par pārtikas ķēdi visos līmeņos - saražošanas, izplatīšanas, patērēšanas līmenī. Protams, katrā valstī tas pagadam notiek nedaudz atšķirīgi. Attīstītajās valstīs vairāk koncentrējas uz sadalīšanu un patēriņu. Īrijā viena trešdaļa no visas saražotās pārtikas nonāk um, atkritumu tvertnēs. Un um, tagad nacionālā līmenī ir, ir um, pat um, uzsākta programma pret pārtikas izšķērdēšanu. Paldies. Tagad Nikolesku kungs. Paldies. Vajag taupīt ne tikai pārtiku, bet arī um, energoresursus, uh, dzeramo ūdeni. Uh, visu, arī par lauksaimniecības resursiem jādomā. Par to arī nesen ir diskutēts. 640 miljoni hektāru zemes ārpus Eiropas Savienības tiek izmantoti kas ir vairāk par 60% nekā Eiropas Savienības eh, attiecīgā teritorija. Vai mēs pareizi darām ar šo eks, pie, piekopjot tik ekstensīvo mm, apsaimniekošanas, zemes apsaimniekošanas politiku? Paldies! Nākamais runātājs, lūdzu. Komucākos kungs. Komucākos kungs. Un ja viņš nevēlas izteikties, tad Mavros kungs. Es vēlos pateikties Korona kungam par um, tik lielisko ziņojumu. Ne jau tāpēc, ka tas ir sociāls skandāls, bet um, tāpēc, ka mums jārunā par iespējām mazināt izšķērdēšanu Un es vēlos lūgt eh, te Janīkungu, kā komisijas pārstāvi, eh, ieskatīties tajā un um, papētīt, ko komisija šeit var izdarīt. Un, lai komisija mums konkrēti pasaka, kāda līdzekļa paredzēta šai stratēģijai, jo problēma nav atrisināta. Runājot gan par sociālajiem tēriņiem, gan par uh, lauksaimniecības direktorāta pilnvaram. Un tas ir svarīgi, jo kompetents ģenerāldirektorāts var paropēties, uh, lai uh, pārtiks piegādes ķēdes, uh, un, lūk, tagad runātais tiek pārtraukts un Zaborska kundze. Komisāra kungs, um, priekšsēdētā kungs. Tagad krīzes ietvaros, um, taupības pasākumu ietvaros nevar ignorēt, ka 50% no visas pārtikas produkti, kas eh, nonāk atkritumu tvertnēs. Nevar taču to paciest. Paldies ziņotāju kungam, ka viņš tagad eh, ir ieskatījies eh, šajām problēmām. Vispār ražotājiem bieži trūkst informācijas. Turklāt ražotāji bieži norāda Uh, uzglabāšanas termiņi, kas ir pārāk īs produktam un uh, patērētā līdz ar to to pāragri izmet laukā. Mums jāpadomā, kā organizēt labāku pārtikas izdalīšanu trūcīgiem. Mm, Eiropas Savienība ir tāds simbols pasaulē, runājot par palīdzību trūcīgiem, un mums tiešām jāuztur šis tāls. Uh, Nākamā runātāja. Paldies. Nec ekonomiski, nec morāli nav pieņemama šī situācija. Mēs visi varam kaut ko izdarīt nu, savā virtuvē, eh, pērkot eh, pārtiku lielveikalā, informējot. Eh, nu, tagad mūsu pienākums vairāk ir cilvēkus informēt, un komisijai jāpadomā, mm, kā organizēt um, Uh, derīguma termiņu noteikšanas politiku. Ja mēs uzlabotu situāciju pārtiks ķēdē, uh, situācija stabilizētos vispārīgi. Es vēlētos par pārtikas sektoru aicināt rīkoties. Tas uzlabot miljonu cilvēku ikdienas situāciju. Mēs atgriežamies pie uh, mazo lauksaimniecību kultūras. Mēs um, uh, vairāk apzināmies, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam. Mēs eh, ejam prom no šīs plastikāta preču kultūras. Tas ir labi. Nu, lūk, tagad esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad es došu vārdu Jānī kungam. Vai es varētu eh, lūgt jūs izteikties eh, lakoniski? tā 50 minūtes lūdzu jums būtu. Je vais tout, je vois Priekšsēdētāja kungs, es redzu Svobodas kungu, viņš jau ir ieņēmis savu vietu un gribu viņu sirsnīgi sveikt un apsveikt ar jaunajiem uzdevumiem jaunā pasteņa. Jā, protams, es gribu arī pateikties Karannas kungam, kā arī Agri komitejai un vides un iekšējā tirgus komitejai, kā arī deputātiem par šo ziņojumu. Visi tie, kas strādā ar lauksaimniecības politikas jautājumiem, eh, zina, cik tas ir nozīmīgi un eh, cik eh, nozīmīgi ir arī kopējā lauksaimniecības politika. Runāt par negatīvajiem aspektiem, kādi ir pārtiks izšķērdēšanai uz vidu un ekonomiku, tie ir pieauguši, tie ir nozīmīgi un aizvien vairāk uzmanības tam tiek pievērsts. Uz šajā Ziņojumā atsaucas uz 28. Uh, oktobra konferenci. Tā notika 2010. gadā. Bet ko mēs varam darīt? Komisija ir izteikusi jau dažādas priekšlikumus, un mēs varam vēl aktīvāk darboties, lai samazinātu pārtiks izšķērdēšanu un darboties dažādos līmeņos. Es jau pieminēju kopējās lauksaimniecības politikas uh, reformu. Uh, kas ir ļoti nozīmīga, nu, būtībā stūrakmens eh, lauksaimnieciskai ražošanai un produktu sadalīšanai. Mēs varam ieviest arī eh, vides un lauksaimniecības politikas programmas, tās ir jāuztur, jāturpina, jāpaplašina. Tāpat arī uzklausīsim citus ieteikumus, kāda ir ziņojumā. Piemēram, iekļaut eh, lauku attīstības programmas apakšprogrammas, tematiskas apakšprogrammas, lai atbalstītu nelielos lauksaimniecības ražotājus un lai radītu apgādes um, tīklus, kas būtu, um, un apgādes ķēdes, kas būtu īsas un uzlabotu šo pārtiks apgādi. Komisija tagad uh, veido inovācijas programmu, lai uh, lauksaimniecība būtu ilgtspējīga, efektīva, un mūsu mērķis ir lauk, ilgtspējīga lauksaimniecība, kas uh, Um, augstāku rezultātu dotu, saglabājot esošos resursus. Protams, ka apgāda ķēde ar lauksaimniecības uh, produktiem un pārtiks piegādes ķēdi, par ko mēs diskutējam šorīt, tas ir solis, lai uzlabotu, piemēram, arī iepakojumus un lai pēc iespējas samazinātu atkritumus. Komisija uh, izmanto Eiropas uh, komercijas platformu apaļā galda instrumentu patēriņam un attīstībai ilgspējumā, lai informētu dalību valstis un vērst uzmanību uz vidas nozīmīgumu. 27. septembrī komisija nosprauda efektīvu ceļu, efektīvu programmu, lai pārveidot Eiropas ekonomiku, lai tā kļūtu lau, ilgtspējīgāka līdz 2050. gadam. Tā ir tāda joma, kas ir nu, viena no visnozīmīgākajiem mūsu patērētājiem, un tā palīdz mūs, mums īstenot mūsu mērķus eh, un efektīvi izmantot mūsu rīcībā esošos resursus. Ceļa karte tāpat nosprauž ļoti ambiciozus mērķus, uz puses samazināt pārtiks izšķērdēšanas apjomu līdz 2020. gadam un arī samazināt par 20% izmantotos uh, resursus. Uh, pārtiks apgādi ķēdē šajā pašā laika posmā. Tas arī ir um, pieminēts ziņojumā. Tāpat līdz 2013. gadam komisijas strādās paziņojumu par ilgspējīgu attīstību, un mēs darbosimies konkrēti un koherenti, un tādi būs arī mērķi. Tāpat arī mēs izstrādāsim metodoloģiju, kas balstīsies uz ilgspējības principiem līdz 2014. gadam. Uh, Tāpat uh, līdz 2035. gadam un atsaucoties uz iepriekšējiem dokumentiem, jūs lūdzat, lai 2013. gads būs gads cīņai pret uh, izšķērdēšanu, pārtiks izšķērdēšanu. Mans komisārs Tālija Kongs to izskatīs. Un viss nav pietiekams vienkārši teikt, ka jādara kaut kas pret pārtikas iz, izšķērdēšanu kopējā lauksaimniecīgas pārtiks piegādes. Uh, ķēdē. Nu, 2013. gads varbūt ir pārāk agrs, jo 2013. gads ir uh, Eiropas pilsoņu gads pēc uh, saskaņā ar komisijas priekšlikumu, bet nu, mēs mēģināsim uh, sagatavot uh, kādu no nākošajiem gadiem, uh, lai tas varētu tikt izsludināts par šādu gadu. Tātad, runājot par 2014. gadu, nu varbūt, ka tas būtu iespējams 2014. gadā. Katrā gadījumā es informēšu kolēģis Čolos un Dali, jo es domāju, ka mēs varam strādāt kopā, lai sasniegtu šo mērķi. Lielas paldies, liels paldies jums visiem, paldies priekšsēdētāju kungam par šīm ļoti interesantajām un nozīmīgajām diskusijām. Paldies! Paldies, paldies visiem, arī par izpratni. Un paldies tiem par izpratni, kas. Uh, pieteicās uzrunām tad, kad brīvā mikrofona procedūra jau bija sākta. Mums bija ļoti maz laika, un es gribēju diskusijas pabeigt pirms mēs nonākam pie šīs nepatīkamās situācijas, ka mēs uzklausītu komisāru ļoti skaļā zālē. Tagad pavisam īs pārtraukums, pulkstens 12. sāksies balsojumi.